all'ordine del giorno c'è la discussione congiunta riguardante. Tagad eh, mūsu darba kārtībā ir paredzētas kopīgās debatas par Eiropas vienoto gaisa tāpu. Tas ir Marijana Marinesku ziņojums Eiropas vienotās gaisa tāpas īstenošana un Sasolē ziņojums par vidlaukiem gaisa satiksmes pārvaldību un aeronavigācijas pakalpojumiem. Vispirms došu vārdu referentam Marinesku kungam. Viņam ir atvēlētas četras minūtes. Paldies, priekšādātāji! Apmēram 26 tūkstoši lidojumu dienā, 600 eh, miljoni pasažieru katru dienu, 500 tūkstoši darba vietu līdzsabiedrībās, gan eh, gaisā, gan arī uz zemes. 100 tūkstoši darba vietu um, lidloku administrācijā. Uh, Tāpat arī dispečera dienesti, kas atrodas uz uh, robežām. Dalību valstu monopolija dispečera dienestos. Tas ir tikai tāds īsts pārskats par Eiropas uh, gaisa transporta pakāpojumiem. Ja tiek izmantoti tiesību akti regulācijai, tad ir jāņem vērā visi iesaistītie spēlētāji, eh, gan darbinieki administrācijā, gan arī citur. Gaisa telpas arhitektūra ir jābalsta uz efektivitāti, nevis uz robežām vai uz uh, tiešiem savienojumiem. Kāds tad būs rezultāts? Tie, būs, tas būs apmēram 15 minūtes, kas tiks atņemtas jebkuram divu uh, stundu lidojumam. Tas nozīmē, ka pasažieriem būs vieglāk, arī mazāk degvielas tiks izmantots, uh, mazāk uh, emisiju, zemākas cenas un uh, zemākas izmaksas. Tieši tāds bija arī mūsu mērķis, um, tad SES1, SES2 un SESR koncepts, tātad te ir runa par vienoto Eiropas gaisa telpu. Šo regulu īstenošana radīja progresu darbībās. Uh, izpildes plāni, pārskati, diemžēl daudzi plāni netika īstenoti. Uh, Bija mazāk kavēšanos, bet izmaksas, kas radās pasažieriem un pārvadātājiem, nesamazinājās. Tas nozīmē, ka netika panākts progress no gaisa telpas pārveidošanas. Funkcionālo gaisa bloku izmantošana šķiet ir kļūsi politiska, te ir vairāk iemesli. Administrācijas un arotbiedrības dalība valstīs par to cīnās vairāk iemeslu dēļ. Tās pieķeras dažādām privilēģijām, un tam īstenībā nav nekāda iemesla, jo darba vietas nepazudīs. Eiropas Savienība ir daudz ko ieguldījusi, arī industrija ir ieguldījusi jaunās tehnoloģijās, un pirmos rezultātus varētu jau īstenot. Būtu patiešām žēl, ja šī īstenošana notiktu balstoties uz pašreizējo gaisa tāpas um, arhitektūru. Mēs tādējādi zaudētu ļoti daudz uh, valsts līdzekļu un mēs nedotu arī nekādu labumu mūsu pasažieriem. Šeit ir vairāki priekšlikumi, piemēram, teritoriālais sadalījums balstoties uz uh, pakāpojumu sniegšanu, iespēja pārveidot gaisa telpu, garantēt neatkarību tīklo pārvaldītājam, PRB, nacionālajiem regulātoriem, efektīvākie um, atbalsta pakāpojumi un izpildes plānu apstiprināšana PRB. Galvenie argumenti, ko pieminēja oponenti, ir uh, tas, ka atbalsta pakāpojumus nenobalsoja transporta komitejā. Šo priekšlikumu pilnīgi nav nekādu problēmu. Es domāju, ka šīs aktivitātes varētu padarīt daudz efektīvākas, un visi varētu gūt labumu, galvenokārt jau pasažieri. Šķiet, ka dalībvalstis nedomā tāpat, vismaz administrācija dalībvalstīs. Mūsu sarunās mēs eh, netikāmies ar pasažieriem, bet gan ar uh, administrāciju un uh, zemes pakāpojumu sniedzējiem. Uh, Pasažieriem ir vajadzīga lielāka drošība un arī zemākas cenas. Lietuva un Grieķija, divas prezidējošās valstis, nespēja uzsākt sarunas padomē. Tas norāda, ka, ka dalībvalstis visticamāk nevarēs panākt vienošanos. Un kāpēc? Nav nekādu īsti uh, argumentu, kas vērstos pret SES2. Liels paldies, tagad vārds Asolī kungam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties kolēģiem un referentiem par ļoti konstruktīvo sadarbību šī teksta gatavošanā. Aerodromu un satiksmes pakāpojumu, kā arī aeronavigācijas pakāpojumu nodrošināšanu Eiropas gaisa telpā ir daļa no pakotnes, ko komisija iesniedza jūnijā. Tās galvenais mēķis ir uzlabot Eh, gaisa telpas izmantošanas vispārējo efektivitāti, un to varētu panākt ar aeronavigācijas pakalpojuma jomas reformu. Vienotās gaisa telpas eh, teksti ir ļoti sarežģīti, un eh, tie ietekmēs ļoti daudzas dalībvalstis. Šis jautājums ir ļoti plašs, un, protams, šeit ir runa arī par dažādiem pretrunīgiem jautājumiem, piemēram, uh, efektivitātes trūkums aeronavigācijas pakāpojumos. Tāpat arī šeit ir runa par dispečeru pakāpojumu sadrumstalotību. Es rakstīju par gaisa drošības jautājumiem un par Eiropas drošības aģentūras pilnvarām. Galvenā ideja ir nodrošināt vienotu uh, drošību gaisa transporta jomā. Dažos aspektos tas ir ļoti tehnisks regulējums, bet vienlaicīgi tur ir runa arī par aģentūras pārvaldību. Pirmajā ziņām daļā ir runa par noteikumu aktualizēšanu vienotajā gaisa telpā aeronavigācijas pakāpojumiem, un otrajā daļā ir runa par aģentūras pārvaldību. Uh, Runājot par tehniskajiem aspektiem, mēs uzklausījām ļoti daudzus cilvēkus, Eiropas komisiju un arī citas iesaistītās personas, un e, pastāv ļoti liela vienprātība par iesniegto tekstu. Protams, te ir runa par tehniskām sadaļām, par plānošanu, par e, darbību un par aeronavigācijas pakāpojumu sniegšanu un par pilotu certifikāciju. Visos gadījumos mēs, mūsu mērķis ir nodrošināt ļoti augstu un vienotu drošības līmeni. Taču situācija atšķiras, ja ir runa par aģentūras pārvaldību, par ko ir runa regulas otrajā daļā. Šeit komisijas eh, priekšlikums ir novatorisks, jo tā plāno eh, pārveidot aģentūru, pārdalot pilnvaras. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības eh, pienākumos būtu nodrošināt ekonomisko pārvaldību, kamēr Eirokontrola nodarbotos ar operacionāliem uzdevumiem. Tā bija sākotnējā ideja. Komisija vēlējās pārveidot vārdu, pārveidot nosaukumu, lai tas vairs nebūtu Eiropas drošības aģentūra, bet Eiropas aviācijas aģentūra. Komisija vēlējās veidot tādu aģentūru kā Amerikāņu federālo aviācijas aģentūru. Komisija arī vēlējās izmantot 2012. gada jūlija starpiestāžu nolīkumu, kur Eiropas parlaments, padome un komisija vienojās par kopēju nostāju attiecībā uz Eiropas aģentūrām. Šis nolīkums nav tiesi, tiesiski saistošs, bet tur ir uh, runa par daudziem dažādiem jautājumiem, ko var izsnāt pakāpeniskā veidā. Tas nozīmē, ka Eiropas drošības aģentūra ir viena no lielākajām un svarīgākajām aģentūrām, ņemot vērā tās svarīgos pienākumus, Eiropas parlamentam vajadzētu būt ļoti svarīgam sarunu biedram. Tas nozīmē, ka aģentūras vadītājiem vajadzētu sniegt ziņojumus Eiropas parlamenta transporta komitejai, lai eh, apspriestos par aģentūras plāniem. Mēs zinām, ka struktūras pastāvīgi mainās, un galvenā mūsu prioritāte ir drošība. Pasaulē, protams, lidojumu skaits ar vien pieaug. Tāpat arī ir svarīgi saprast, kāda būs Eiropas loma. Dalībvalstis vairs nespēja atrisināt uh, problēmas un nespēja pārspēt uh, lielākās valstis citos kontinentos. Tāpat arī ir jānodrošina vienots pakalpojums sniegšanas līmenis, nodrošinot konkurētspēju un arī augstāku drošību. Ieguvumi būtu tūlītēji, varētu samazināt uh, pakalpojumu cenas, nodrošināt labākus dispečeru pakalpojumus, mm, izmantot mazāk degvielas, līdz ar to arī samazināt piesārņojumu, arī mazāk eh, kavējumu lidojumos. Ir svarīgi ķerties klāt šim izaicinājumam. Tas ir mūsu ekonomikas interesēs. Un beigās priekšsēdētājs kundzē tehnisks jautājums. Transporta komitejas sekretariāts ir sniedz nepareizu paziņojumu. Tekstā tātad nav iekļauti divi grozījumi. Uh, 43. un 44. grozījums. Šie grozījumi parādīsies rītdienas balsojumā. Tehnisku iemeslu dēļ šo ziņojumu nevarēja izmainīt, tāpēc šie divi grozījumi tiks iekļaut rītdienas balsošanas sarakstā. Liels paldies, tagad dotu vārdu komisārai Redingai. Paldies eh, priekšstādētāji eh, Eiropas vienotās gaisa tāps svarīgākajiem projektiem. Mūsu gaisa satiksmes pārvaldība ir fragmentēta, ir eh, pietrūks uzraudzības, veca tehnoloģija, pārklāšanās un arī mm, dārgas un nesastatāmas eh, sistēmas tur darbojas ar eh, vienotā gaisa telpas institīvu. Mēs cenšamies šo situāciju risināt, gribam modernizēt, gribam uzraudzību nodrošināt un pirmo reizi gaisa tra transporta. Uh, Uh, iniciatīvas laikā mēs esam sākuši runāt arī par izmaksām, cīnāmies pret to paaugstināšanos. Varbūt mums jau tas viss ir, un jūs vaicāsiet, kāpēc nepieciešams jauns priekšlikums. Uh, Patiesībā mēs esam tikai gara ceļa pašā sākumā, un lai arī ir panākts zināms progress, mēs vēl nebūtu neesam e, panākuši mūsu mērķus. Es e, plus institīva tā nav jauna politika, tā ir vienkārši pārēja uz nākamo esošo eksistējošo politiku īstenošanas fāzi. Un tas, tāpēc ir nepieciešams arī šis priekšlikums ar SES plus. Mēs drošības un tehniskās uzraudzības uh, iestādes padaram neatkarīgs no uzraugāmajām. Un joprojām mums ir situācija, kad iestādes uzrauga uzraugāmās organizācijas un dažkārt darbojas viena un tie paši cilvēki gan tajās organizācijās, kas uzrauga, gan arī uzraugāmajās. Tad mēs, mums tas ir jāsakārto. Uh, Un uh, SES2 ir paskaidrota arī Eiropas aviācijas aģentūras komisijas un Eirokontrols uh, vieta un loma, fokusējoties uz attiecīgām funkcijām, lai nebūtu pārklāšanās, gribam, lai lielāka caurskatamība būtu arī iepirkuma ziņā, um, gaisa satiksmes uh, iepirkumi netiek regulēti normālā kārtā un attiecīgi ir iespēja dažādi manipulēt. Tātad fun funkcionālie gaisa bloki arī ir jautājums, kas ļauj darboties elastīgāk. Lēmumu pieņemšana tagad ir racionalizēta un arī padarīta par neatkarīgāku. Runājot par parlamenta grozījumiem, es saprotu, ka atsevišķās valstīs neatkarīgas uh, uzraudzības iestādes veidošana ir grūti pieņemama, bet ja šādām iestādēm nav resursu pamats un nav neatkarības, tad mēs nekad nevarēsim nekad um, īstenot vienotās gaisa telpas iniciatīvu un arī drošību garantēt. Un ir arī atklātas, um, atklāti uzraudzības trūkumi, un mums notiek jāsakārto šī lieta, pirms notiek kādi negadījumi. Līdzīgi arī ir ar grozījumiem par atbalstu pakalpojumu sniedzējiem. Mums ir jādomā par caurskatamību un godīgumu. Ir nepieciešamība padarīt pakalpojumu sniedzēju izvēli par taisnīgu un godīgu. Komisija atbalsta atbalsta lielāko daļu grozījumu, kas attiecīgi groza regulu par EASA. Šīs institūcijas loma tiek stiprināta tikai atsevišķos gadījumos. Komisija nepiekrīt TRAN komitejai par delģētiem aktiem. Komisija uzskata, ka mums ir jāseko kopīgai izpratnē par delģētiem aktiem. Nevajadzētu ieviest papildu prasības. Un pat, ja eh, poli, komisija piekritusi ir eksportu grupu jautājumu izskatīt. Tālāk jautājums par izpildu direktoru EASA. Tas ir īpaši svarīgs jautājums. Un gribu arī pateikties parlamentam par atbalstu. Veiksmīga pirmā lasīma pabeigšana palīdzēs vērst vēl lielāku uzmanību šo jautājumu un arī cerams, ka liks dalību valstīm rīkoties no savas puses. Paldies. Tagad grupu vārdā sākam ar tautas partijas grupu. Trīs minūtes Rikēja kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirms es gribētu pateikties abiem referentiem par šo ļoti eh, sarežģīto un grūto darbu, kas ir ļoti svarīgs Eiropai. Mēs zinām, ka šeit ir ļoti daudz puses organizācijas, ir gan vides aizstāvi, gan ekonomiskie operatori, gan arī nacionālās intereses, te ir ļoti daudz dažādas intereses. Un pēdējo gadu laikā gaisa satiksmes plūsmas ir um, palielinājušās, un mēs nevienmēr esam bijuši gatavi tām gaisa apkārt, jo viss skanēja ļoti fragmentēti. Ir, ļoti intensīva šī te satiksme, tad ir ekonomiskās izmaksas, jāstrādā ar CO2 un, un degvielas jautājumiem, ir arī kvalitātes jautājumi, apkalpojot pasažieris, arī tas ietekmē izmaksas un visvairāk par visu izmaksas ietekmē drošības jautājumi. Mums ir jābūt pozitīviem, jārada izaugsme, konkurētspēja Eiropā un tāpēc šajā sektorā strādājušiem ir jādomā par ekonomiskiem jautājumiem, bet ir jāstimulē arī profesionāla attieksme. Mēs eh, saprotam, ka aviolīnijām ir grūti konkurēt starptautiskā līmenī un nu, nodrošināt pašus ekonomiskos transportēšanas veidus. Uh, Un faktiski ir jācenšas sekot pasaules tendencēm, tāpēc ir jāuzlabo Eiropas gaisa pārvadātāju um, starp um, mm, operatīvu savstarpējā sadarbība, Cezāra sistēma izmantojot un e, jāiet uz priekšu, risinot izaicinājums, neraugoties uz grūtībām, e, neraugoties uz dalībvalstu atsevišķu pretošanos, ir jā, jādarbojas visu iesaistīto interesēs, lai būtu mums patiesa integrācija Eiropas debesīs, vienotās gaistāps īstenošana. Paldies. Tālāk četras minūtes Kanelis kungs, Danelis kungs no S&D grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Tuvojas Eiropas vēlēšanas un pieaug e, Eiropas skepse. Un tagad mums ir jāpārliecina Eiropas pilsoņi, ka Eiropas Savienība tiešām ir liederīga gan lielos, gan mazos jautājumos kas interesē mūsu iedzīvotājs. Ir arī vienots tirgus, arī gaisa telpas izpratnē, tad gai, ceļojumi ar lidmašīnu ir kļuvuši pieejamāki cilvēkiem, bet jo, jo biezāka, jo intensīvāk ir satiksme, jo vairāk ir kavēšanās, arī attiecīgi lidmaš, lidojumi kļūst dārgāki Un attiecīgi arī tiek uzdoti jautājumi, vai visi lidojumi ir pilnīgi droši. Mēs neesam pilnībā gatavi 21. gadsimta tendencēm. Droši lidojumi bez kavēšanās nevar būt garantēti. Aizbildinoties ar subsidiaritāti. Gaisa satiksmes pārvaldība ir nacionālo valstu kompetence, un attiecīgi šeit dominē dažādas intereses. Tāpēc es domāju, ka šī situācija ar 38 dažādām sistēmām, kas šobrīd eksistē. Tas nemaz nav savienojums sēšana un vairāk kontroli. Dispečer torņi, tas arī nav normāli. Un šeit pat nav svarīgi, vai tas ir privāts vai publiks pakalpojums. Un, bet um, Amerikā ir tikai viens šāds dispečer centrs, arī publiski finansēts. Uh, nevis 38. Tālāk runājot par konkurētspēju, kāda situācija ir šeit Eiropā. Arī šeit mēs redzam Eiropā zināmas grūtības, ir nepieciešamas organizatoriskas izmaiņas, un šeit nav runa par personālu, faktiski gaisa satiksmes dispečeri un kontrolieri veic savu darbu. <coughs> Perfekti lai mūsu satiksmes mm, kustība būtu droša. Tomēr ir nepieciešams strādāt vēl tālāk. Mums ir jāizteno Eiropas mm, vienotās gaisa telpas iniciatīva. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu saīsināt attālums, kā mēs varētu samazināt arī izmaksas. Uh, un arī mazināt degvielas patēriņu. Tas rezultātā nodrošinās arī lētāku lidojumu cenu un mazāks izmaksas videi. Tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo arī dažādu iekārtu darbība, lai dalībvalsts varētu izpildīt komisijas noteiktos mērķus. Mēs nosakam caurskatamības kritērijus. Uh, loģistiskiem uzņēmumiem, un pirmo reizi arī cilvēciskais faktors parādās institīvas centrā tieši Eiropas Savienotās gaistāls institīvas centrā. Šeit ar šo institīvu mēs varētu iegūt un apsteigt uh, pārējos, tas ir Eiropas simbols. Mums ir jā jādara, jāsūta vēstīm, nedrīkst kavēties, kā to dara padomi. Paldies referentiem par lielisko sadarbību, par augsta līmeņa ziņojumiem. Paldies! Paldies! Un tālāk no Altes grupas Bēnjonkungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies! referentiem un kolēģiem par darbu pie šiem ziņojumiem. Es neteiktu, ka mums ir nepieciešams šobrīd vienotās debesis. Mums tas bija vajadzīgs jau vakar. Esmu pārsteigts, ka nav politiskās gribas daudzās dalībvalstīs, lai tas pārtaptu par realitāti. Tomēr jāatzīst, ka apvienotās karalistes valdība pilnībā ir atbalstījusi vienoto debešu vienotās gaisa telpas institīvu. Uh, mums jābūt vienotiem, bet šeit mums ir konservatīvie, kas flirtē ar apvienotās karalistes iziešanu no Eiropas Savienības. 3 miljardi eiro gadā ir izmaksas uh, kas ir saistīts ar gaisa satiksmes pārvaldību. Mēs strādājam CO2, mums ir jādarbojas efektīvāk, lai nebūtu sastrēgumu, lai mēs risinātu mūsu vides mērķus. Ilgspējīga aviācijas sektora attīstība prasa, lai mēs spēram šo soļus jau šodien. Tomēr esmu vīlies, ka nacionālā politika arī šeit ir sākusi figurēt šajā kontekstā. Atkal šajā priekšlikumā mums būtu jārada pievienotā vērtība. Nu, vai ir vispār kaut kāda jēga Gibraltāra mm, lidostu izslēgt no aptvērumu? Šeit mm, mēs gribam, lai gaisa satiksmes kontrolieri strādātu labāk. Gibraltāra mm, kontrolieri nestrādā atsevišķi izolēti, viņi, viņi kontaktē ar Seviļas kolēģiem. Kāpēc ir tāda vēlēšanās likt šķēršus, kāpēc Gibraltāru grib izolēti un rīt balsos par visu izņemot Gibraltāru? Un neraugoties uz mūsu atbalstu, to vienotāju gaistāpēt mums varbūt nāksies tomēr um, Eh, nebalsot tieši dēļ Gibraltāra, tāpēc, ka tas nav ietverts. Nu, mēs eh, aicinātu tomēr atbalstīt komisijas priekšlikumu, kur Gibraltārs bija iekšā. Tātad 27. grozījums lūdzu to atbalstiet. Paldies! Tālāk no zaļo grupas Lichtenbergeres kundze, lūdzu, viena minūte. Herzlichen Dank. Jā, paldies. Pamatā vienotā gaisa telpa ir brīnišķīga ideja. Diemžēl tā nebija īstenojama pret dalību valsts pretestību. Kādēļ to uz, uztvēra kā tādu ideju, kas uh, Eh, liktu atdot nacionālo gaisa telpu citu kontrolē, bet dalība valsts taču zina, ka tā gaisa telpa pieder viņiem, ne nu, nav atdodama. Tas būtu kā pamatojums tam, kāpēc šī funkcionālā gaisa bloku eh, īstenošanas ideja ir tik eh, lēni un negribīgi īstenota, katrā ziņā lēnāk nekā komisija to paredzēja. Neskatoties uz to, bija arī sasniegums. Šobrīd pastāv labāka sadarbība, labāka organizētība Tas uh, liecina arī par to, ka ir saīsināti arī maršruti, ir veikti arī citi pasākumi, militāra uh, bloķētās zonas ir kļuvušas mazākas skaitā. Komisija separācijas eh, aspektā gan ir pārāk tālu gājusi. Transporta komiteja to jau noraidīja, es būtu pilnībā svītrojusi, jo tas ir pilnīgs ideoloģisks jautājums saistībā ar pakalpojumu nodalījumu. Tam ir jānotiek pamatojoties uz vienotas valsts principu. Deleģētajiem aktiem eh, noslēgumā arī tas ir kā apsēstība komisijai. Es to bieži vien redzu, ka tādu sētas dura principu, lai apiet demokrātiskās kontrolas principus. Paldies! Grazie per il gruppo ECR. Paldies! Eiropas konservatīvo grupas vārdā Fosteras kundze vien ar pusminūti. Paldies priekšsādātāji. Apmēram pirms gada mans pašinstīvas ziņojums par vienoto Eiropas debesu ieviešanu tika plaši atbalstīts šajā parlamentā. Tas aicināja komisiju un dalību valstis um, atmosties un uh, atbalstīt komisijas priekšlikumu. Uh, Mēs atbalstījām vienotās Eiropas debesis, bet mums ir dažas bažas par Marinesko ziņojumu. Pirmkārt, mēs nevaram atbalstīt nacionālo aviācijas un uzraudzības iestāžu apvienošanu. Tas radīs juridiskas problēmas daudzās dalībvalstīs, piemēram, apvienotajā karalistē, kur tūkstošiem parlamentoro aktu būtu jāmaina. Uh, um, nekāda pamatot iemesla dēļ. Un uh, mēs uh, uzskatām, ka jāveic arī ietekmes novērtējums un vispēcot Gibraltārs. Tā ir Britu aizjūras teritorija, uh, kura tiktu izslēgta. Diemžēl uh, daudzi spāņu kolēģi atkal ir rīkojušies provokatīvi. Um, nolīgums tika parakstīts uh, no abām pusēm. Uh, Un uh, mēs uh, nedomājam, ka tās būtu jāizmanto, lai bloķētu vienotās Eiropas debesis. Uh, šis projekts radīs vairāk kā 300 tūkstošu augstu kvalificētu darbu vietu, samazinās bīļiešu cenas un tas ietaupīs arī 50 miljonus tonus CO2. Un es gribētu aicināt Eiropas parlamentu atbalstīt mūsu pozīciju rītdienas balsojumā. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie per il gruppo GUE. Paldies GUE grupas vārdā Kohličeka kungs. Viena minūte. Paldies priekšstādātāji. Eiropas komisija, tuvojoties tās mandāta beigām, atgādina skrējējs, kas tuvojas finišu, finišu taisnē tiek gatavoti ultraradikāli priekšlikumi un komisijas popularitāte rūk. Un viens no šādiem priekšlikumiem ir priekšlikums par eh, Eiropas vienoto gaisa tāpu. Referents eh, naivi atbalsta Eiropas eh, komisijas priekšlikumus. Gaisa pārvadātāji Eiropas Savienībā cieš uh, zaudējumus, bet uh, jādomā arī tas, ka tas rāda bīstama situācija. Eiropas Savienībā ir vienošanās par to, ka šis priekšlikums ir jānoraida, tāpēc goja grupa šo priekšlikumu neatbalsta. Grazie. Ora la parola agli altri oratori. Eh, onor... Paldies. Tagad došu vārdu pārējiem runātājiem. Elka Draujīkungs, divas minūtes. Liels paldies! Priekšstādājs kundze, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Sākumā vēlos sākt ar referentiem, ar Marinesku kungu un uh, Sasolī kungu un vēlos atgādināt un pateikties kolēģiem par konstruktīvo atmosfēru darbā. Eiropas vienotā gaisa telpa ir sens parlamenta sapnis, un mēs pagātnē esam bijuši spējīgi veikt uh, vairākus pasākums, taču tas ir nepieciešama uzlabot Eiropas gaisa telpu un padarīt to efektīvāk. Tas ir labāks in industrijai, var ietaupīt izmaksas, un tas ir labi arī pasažieriem, kad ir mazāk kavēšanos un mazākas cenas. Tas ir arī labi vidē, jo tiek uh, izdotas vai mazāk CO2 emisijas un tiek patērēta mazāk degviela. Šie priekšlikumi ir solis pareizajā virzienā un to mēs vēlamies panākt. Šeit cenšamies precizēt atbildības jomas, lai nozara būtu daudz efektīvāka un ātrāka. Jau iepriekšējie runātāji izteicās par to, ka nevaram atbalstīt komisiju, kad runa ir par atbalsta pakalpojumiem, kas ir obligāti jānodāla taču tā jau nav patiesā problēma. Pamata tekstu mēs varam atbalstīt, taču mums vēl ir iesniegti vairāki grozījumi, priekšlikumi, par ko balsosim rīt. Vēl ir daudz darba veicams, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no eh, rezultātiem uz vietas, no īstenošanas dalību valstīs. Mums redzējām, kāda bija situācija ar SIS 1 un SIS 2 un kādas problēmas radās, un tādēļ vēlos vērsties pie komisijas un pieķerties praktisko problēmu risināšanai. Piemēram, par gaisa satiksmes institūcija ienākumu sādāli, jo ja darbs notiek efektīvāk, tad var panākt labāku finansējumu sadalīšanu un tādējādi mēs nu, panāksim labu nākotni šajā nozarē. Paldies, Vlašaka kungs. Viena minūte, lūdzu. Jā, pānovē. Paldies, priekšstādātāji komisāris kundze, dāmas un kungi. Doma par to, ka efektīvāk ir jāizmanto Eiropas vienotā gaisa telpa, ir doma, kuras vienmēr esmu atbalstījis. Diemžēl, tā kā, uh, diemžēl jaunais priekšlikums SAS plus ir tāds, ko es nevaru atbalstīt, jo tas nāk nepareizajā laikā. Dalību valstīm nav bijis pietiekami daudz laika izvērtēt uh, SES1 un SES2, kas uh, tas notiks tikai 2014. gadā, un uh, pašlaik tiek gatavoti jauni priekšlikumi. Es to nevaru atbalstīt, piemēram, uh, infrastruktūras, gru, pārmaiņas infrastruktūrā katrā gadījumā vainās dalību valstu kontroli pār savu gaisa telpu, un komisija neplāno neko piedāvāt arī dalību valstu aizsardzībai. Tāpēc būtu vērtīgi noskaidrot, kādas ir Eirokom, Eiropas komisijas, Eirokontrols un Eiropas aviācijas aģentūras uh, kompetences. Es nevaru atbalstīt šo ziņojumu. Paldies, un tagad vārds Leija Rika kungam. Paldies, priekšstādātāja komisārs kundze. Man ir bāžas, ka aiz skaistiem vārdiem, gandrīz dzējiskiem vārdiem par vienotu Eiropas gaisa tālpu slēpjas bīstams uh, Uh, projekts, kurš uh, vēlas uh, liberalizēt šo sektoru un privatizēt gaisa kontroli. Šie skaistie vārdi, ko jūs te izmantojat, konkurence un konkurēt spēja, ir, kā arī regula par mm, navigācijas pakalpojumiem pierāda to, ka civilās aviācijas ģenerāla direkcija gan Francijā, gan citur uh, varētu tikt likvidēta, lai pavērtu durvis vienotam privatizētam gaisa kontrolas dienestam, kurš uzturētu mazāk darbinieku, kuriem būtu sliktāki darba apstākļi, un tas, protams, ietekmētu arī pasažieru drošību. Gaisa satiksmes drošības vārdā pilsoņu vārdā, kuriem nebūtu jāmaksā šī cēna. Es aicinu pārskatīt jūs šo projektu. To prasa arī ārotbiedrības. Ja tiek prasīts eh, samazināt izmaksas, eh, ja tiek samazināt, tad jāsamazina akcionāriem izmaksātās dividendes un bonusi, bet eh, nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut šādu priekšlikumu. Lielas paldies, un tagad Girlingas kundze viena minūte. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze, kolēģi. Šodien es laikam esmu vienīgā deputāte, kas pārstāv mūsu šo grupu, kas runās par šo jautājumu, un es nesaku, ka es esmu eksperta vienotās gaisa telpas jautājumos, tomēr esmu nonākusi situācijā, kur jau otro reizi dažu mēnešu laikā man ir jāsāk uzdot nopietni jautājumu par to, kāpēc šī parlamenta deputāti mēģina eh, diskriminēt manus eh, vēlētājus Gibraltārām. Es eh, nepazīstu De Grandes eh, Paskvāla kungu, kurš ir sagatavojis 23. 27, 23. līdz 27. grozījumu, bet eh, nav bijis arī laika, lai viņš paskaidrotu, kāpēc tas ir nepieciešams. Tas ir īpaši nožēlojami, jo tas neatbilst um, Kordovas nolīgumam, Lisabonas līgumam, un mani vēlētāji Gibraltārā cieš no tām Pašlaik Spānija pastiprina robežu kontrolas, notiek daudz citu lietu, un kad tas viss beigsies, es aicinātu visus kolēģus balsot pret 22., 23., 26., 27. grozījumu un atbalstiet 114. grozījumu, ko ir sagatavojis mana kolēģe Fosteris kundze. Balsojiet pret diskrimināciju. Paldies! Ir pienācis laiks brīvā mikrofona procedūrai. Vārds bankī kungam. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt kép. Paldies, priekš... Paldies priekšsādātāji, godāmie deputāti. Vienotā Eiropas gaisa telpa, tās eh, aktualizācija un piedāvātā regula rāda daudz jautājumu. Es piekrītu tam, ka šī brīža satvers ir jāpārstrādā, jo tas līdz šim nedarbojas efektīvi. Komisija ir sagatavojusi par to priekšlikumu, bet tas nav ļoti labs priekšlikums, jo tas uh, sniegs priekšrocības lieliem operatoriem un radīs grūtības mazākiem operatoriem, piemēram, Ungārijas uh, operatoriem, kas tikko ir uzsākuši darbu. Uh, Mēs šeit runājam par SES 2 plus uh, koncepciju, bet manuprāt mēs esam uh, pret tās gāru. Pašlaik ir vairāk šī tirgus dalībnieki, kas uh, jau tagad bauda priekšrocību, viņu situācija kļūs labvēlīgāka un citiem tas radīs izmaksas. Un tas ir pretrunā konkurences noteikumiem un radīs daudz risku. Paldies! Paldies! Švāba kungs! Frau Präsidentin, Frau Vize. Paldies, priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētājas kundze. Sākumā vēlos uh, pateikties Marinesko kungam un ēnu referentiem par šo lielisko darbu par Eiropas vienoto gaisa telpu. Liels paldies jums! Manuprāt, šī gaisa telpa var būt svarīgs piemērs tam, kā mums var izdoties, izmantojot Eiropas sadarbības pievienoto vērtību, beigās saņemt vidē draudzīgākus, labākus un arī lētākus ceļojumu savienojumus. Tādēļ mums šis projekts, īpaši raugoties uz īstenošanu dalību valstīs, ir jāturpina. Es ļoti labi zinu, kādi pūliņi ir nepieciešami, kad lidmašīnām ir jālido gāri jau esošām uh, lidostu struktūrām, jo es dzīvoju tādā reģionā. Mums ir jārīkojas tā, lai mēs sasniegtu ne tikai labākās lidošanas kvotas, bet arī labāko koordināciju tieši lidošanas drošības jomā. Diemžēl tā vēl joprojām ir tikai nacionālā lieta un tā nesasniedz Eiropas likumdevēja mērķus. Tādēļ ir būtiski, lai Eiropas parlaments šeit soļo pirmajās rindās. Paldies priekšēdētāji. Paldies Švāba kungam. Pikuls kungs lūdzu komisije da se osigura siguran i visokokvalitetan prometni sustav u europi svakako vrijedi podržati. u području Paldies, priekšstādātāji. Mēs varam atbalstīt šo priekšlikumu. Aviācijas nozarē ir jādomā par lidojumiem, kas uh, būs lētāki un mazāk kaitēs vidēji, tāpēc ir nepieciešams integrēt un veidot vienotu gaisa telpu, bet vienlaikus priekšlikumam ir jābūt līdzsvarotam. Manuprāt, šis eh, priekšlikums ir jāpārskata un ir jāraugās uz to, lai gaisa, drošība, gaisa satiksmes drošības eh, jautājumi, kas ir prioritāti, netiktu apdraudēti izvirzot citas eh, prioritātes. Ir atsevišķas valstis, kurām ir jāizpilda nosacījumi, kas eh, apdraud to ekonomikas, proti eh, tām dalību valstīm, kurām ir ļoti mazas lidostas. Es domāju, ka mums vajadzētu vēl turpināt piestrādāt pie šī, pie šī priekšlikuma. Paldies, Ferēras kungs, lūdzu. Obrigado, senhor presidente, senhora komisārija, sejamos claros. A intenção... Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Šīs paketes mērķis ir Eiropas gaisa telpas liberalizācija, jauna darījuma ēra gaisa satiksmes atvēršanu jauniem uzņēmumiem. Tas viss ar to ir saistīts. Nacionālo dienestu fragmentācija gaisa satiksmē nozīmē to, ka tie uzņēmumi, kas piedāvā šos pakalpojumus, uh, tikai samazinās. Šeit netiek nodrošināta un kvalitāte, un tas nozīmē arī drošības uh, riskus darba vietas ir briesmās, īpaši perifērajās valstīs, un ir vēlme padarīt gaisa sateksmi par tādu jomu, kur savienībai nav nekādas ietekmes. Tas attiecas gan uz nodarbību, gan uz vidi, gan sociālo aizsardzību un tam līdzīgām lietām. Šim sektoram jābūt pārvaldītai no valsts puses. Šeit ir labāk jālīdzsvaro intereses un viss nevar tikai uzlikt uz liberalizācijas kārtas. Paldies Feru Eiras kungam. Tikā kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Ir jāuzsver, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk izveidot Eiropas vienoto gaisa telpu, jo tas varētu palīdzēt uh, samazināt kavēšanos šajā ziņā un labvēlīgi ietekmētu vidi, kā arī nodarbinātību un Eiropas konkurētspēju, veicinot labi apmaksātu darba vietu radīšanu. Es domāju, ka, protams, šajā procesā ir jāiesaist arī sociālie partneri, runājot par visiem pasākumiem, kuriem varētu būt nopietnas sociālās sakas. Aviācijai vajadzētu būt mūsu būtiskai prioritātei. Tomēr šajā projektā ir vērojamas, ievērojamas kavēšanās, mērķu sasniegšanā. Uh, Un runājot par funkcionāliem gaisa blokiem, tiem taču vajadzēja būt uh, gataviem jau līdz 2012. gada decembrim. Šī priekšlikuma pabeigšana nu, nodrošināt labāku drošību un gaisa pakalpojumus. Lielas paldies, tikā aukundze. Komisār, vai vēžanietu un edinu? Lučēvas kundze. Paldies. Vienotu tiesību aktu apstiprināšana, kas mūs novedīs pie vienotās gaisa telpas S2. Protams, ir labs projekts, bet ir jānogaida laiks, kad dalība valstis varētu būt tam gatavas. Jau līdz šim panāktais ir ļoti būtisks. Piemēram, gaisa telpas pārvaldība, kā to piedāvā komisija, novedīs pie tā, ka šī darbība koncentrēsies lielāku uzņēmumu rokās, un tas ietekmēs arī esošos dalību valstu mehānismus. Tāpēc ir jādomā par labāku sadarbību starp dalību valstīm. Nevajag pārmest dalību valstīm to, ka tās joprojām vēl nav gatavas pārņemt šo progresīvo tehnoloģiju, jo to nav iespējams izdarīt bez pienācīga ietekmes novērtējuma tajā skaitā sociālo saku novērtējumu. Jā, mēs visi vēlamies uh, labāku konkurenci, labāku drošību, efektivitāti, bet ir jāaizsargā arī darba vietas un jādomā par stabilitāti dalību valstu līmenī. Paldies, un tagad vārds uh, komisārai Redingas kundzei. Priekšsādātāji mēs dzirdējām ļoti interesantu diskusiju. Komisija saprot, uh, ka dažas tās priekšlikuma dāžas, eh, daļas atsevišķām iesaistītajām pusēm varētu būt sarežģītas, bet ir jāpatur eh, acīs eh, kopējā sistēma. Ja mēs neko nedarīsim, tad visi cietīs gan uh, operatori, gan pasažieri, gan ekonomika kā tāda. Runājot par uzraudzības iestāžu neatkarību, manuprāt, tas ir šī priekšlikuma svarīgākais aspekts, un tāpēc mēs uh, esam gandarīti redzēt, ka tas tiek atbalstīts. Mēs atbalstam uh, institucionālās ainavas uh, harmonizēšanu un vienotas sistēmas veidošanu No otras puses, atbalsta pakāpojumu nodalīšana ir svarīgs priekšnoteikums, lai nodrošinātu vienotas spēles noteikumus atbalsta pakalpojumu sniegšanai, un mēs nožēlojam to, ka mūsu priekšlikums ir vājināts. Proti, eh, tiek prasīts, lai SES2 akreditēti nacionālās iestādes, un mums šķiet, ka tā ir inter, interesanta koncepcija, tomēr tam varētu būt nopietnas sakas, un tām ir vajadzīgs uh, attiecīgs ietekmes izvērtējums. Varbūt ir pāragri par to spriest tagad, bet nākotnē par to būtu iespējams padomāt rūpīgāk. Kopumā es gribēju teikt, ka mēs apsveicam parlamenta konstruktīvo rīcību. Ir laiks virzīties uz priekšu, ir jābeidz uh, bezgalīgās sagatavošanas diskusijas, jo gaisa telpas pārvaldības sistēmai tas ir nepieciešams. Turklāt nevajadzētu izniekot laiku to īstenojot. Liels paldies, komisāris Konze. Došu vārdu Marinesku kungam uz divām minūtēm. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju pateikties saviem ainu referentiem par sadarbību un par viņu paveikto darbu. Uh, un gribēju pateikties arī Sasolī kungam, jo abi ziņojumi ir viens no otra atkarīgi un savstarpēji saistīti. Vispirms es eh, komisijai gribēju teikt sakojošu lietu, nodalot atbalsta pakalpojumus. Eh, šī ziņojuma nozīme netiek mazināta. Mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu, jo no tehniskā viedokļa tas būtu ārkārtīgi sarežģīts īstenošanā. Mūsu viedoklis ir tāds, ka darba vietu skaita samazināšana nevar tikt panākta ar nodalīšanu, bet gan ar tiešiem eh, pasākumiem un eh, gaisa telpas arhitektūras pārskatīšanu, kas varētu samazināt lidojuma laiku. Un līdzīgu viedokli pārstāv arī mani kolēģi. Tomēr dalībvalstu līmenī pastāv bāžas, ka tas ietekmēs darb, nodarbinātību un administrācijas. Un dalību valstu nacionālajām iestādēm ir papildus priekšrocības runājot par uh, satiksmes drošību. Rumānijā saka, ka no bailēm nav iespējams aizbēgt, un gal galā es domāju, ka vienotā Eiropas gaisa telpa atradīs eh, savu īsto vietu, nāks eh, par labu visām iesaistītajām pusēm, gan pasažieriem, gan citiem, kas gūst vistiešāko labumu no šī pakalpojuma. Paldies! Liels paldies, Marinesko kungs, un tagad vārds Sasolī kungam. Paldies. Tagad varu izteikties īsi, jo pirms tam izteicos e, ilgāk. Es arī vēlos apsveikt Marinesko kungu. Šeit ir runa par kompetenču sadalījumu no nacionālajām iestādēm uz Eiropas iestādēm, uz šo kompetenci pārlikšanu. Runa ir par Eiropas Savienības iestādēm, par augstāku drošību. Tādēļ nesaprotu kolēģi, kas teica, ka drošības tikai samazināsies. Tādēļ vēlos aicināt visus rūpīgi izlasīt tekstus. Jo šeit ir runa arī par ceļu uz privatizāciju, ko mēs nemaz, par ko mēs šeit nerunājam. Komisārs Kundze par deleģētiem tiesību aktiem. Jums ir zināms, ka parlamentam šajā jomā ir skaidra nostāja, un tas iet tālāk nekā atsevišķo komiteju viedoklis. Proti parlaments vēlas šeit īstenot kontroli par komisijas darbību. Un jums ir zināms, ka rītdien notiks balsojums par abiem šiem dokumentiem, un mums vēl būs daudz kopā jāstrādā arī sadarbojoties ar padomi. Paldies Sasolī kungam! Mēs esam beiguši diskusijas par šo jautājumu, un rītdien notiks balsojums no 2012. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir Mājēra kunga ziņojums par kompleksiem ceļojumiem un atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem. Tagad došu vārdu referentam Maierkungs lūdzu.